kas ir uzdots padomei un komisijai par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumiem, maternitātes atvaļinājumu. Un līdz ar to dodu vārdu Arenas kundzei, kas ir šī mutiskā jautājuma autore. Merci, euh, monsieur le président. Priekšādā tā paldies. Pēdējās debats, kas notika šeit, plenārsēžu zālē attiecībā uz maternitātes eh, jautājumu, notika pagājušā gada jūlijā. Pagājis gan arī gads, un kopš šīm debatēm, jāsaka, mainījies nekas diži nav. Nu, varbūt nedaudz uz priekšu ir pavirzījies pasākums Timermans kungs, kas ir ierosinājis tālāko uh, direktīvas pārskatīšanas. Pa, pa, padome neko īsti nedara, mēs parlamentā nevaram viņus nekādā veidā piespiest virzīties uz priekšu. Uh, Bet e, jāsaka, arī mums nav izdevies nekādus piedienus padomu izdarīt. Un tāpēc es gribu publiski nosodīt padomas pasivitāte šai jautājumā. Galu galā šeit runājam par divām iestādēm, kas ir izteikšās, bet padome nedara neko, tā nenāk klajā ar savu nostāju vienkārši pārbīda šo, šo spēles klucīšanu no vienas vietas uz otru. Tas ir pilnīgi neiespējami. Tā nedrīkst rīkoties arī šai iestāžu kopējā sadarbības schēmā. Tas padara pārējās Eiropas iestādes par darboties nespējīgām. Turklāt tas nav pieļaujams arī tāpēc, ka tas nāk par skādi tiem miljoniem bērnu un sieviešu, kas cieš no tā, ka nenor, nenodrošinam sociālo taisnīgumu. Uh, Komisija taču paziņoja par, ar Junker kungu priekšlā paziņoja par dažāda veida atbalstu, un tas attiecās arī uz maternitātes jautājumu, bet visi šie plāni ir izmesti eh, atkritumu kastē. Un tāpēc es no jauna gribu uzdot jautājumu padomēji. Kāpēc ir tā, ka šīs mātes tiek sodītas tikai tāpēc, vien, ka viņas ir kļuvušas par mātēm? Tā nedrīkst notikt. Tad iznāk, ka bērns šobrīd jau kļūst par sinonīmu nabadzībai. Rītdien mums būs balsojums, un es domāju, ka rītdien ar balsojumu mēs parādīsim, ka Eiropa vēlas kaut ko darīt bērnu un māšu labā. Mēs vēlamies taču tādu Eiropu, kurai tiešām būtu 3A reitings arī sociālajās tiesībās, arī attiecībā uz mātēm. Jau kopš 1992. gada šī direktīva par maternitātes atvaļinājumu nav mainīta. Tas taču galu galā ir ārkārtīgi sen. Mēs dzīvojam 2015. gadā. Šorīt tika runāts, lūk, ja Eiropai jāgaida 20 gadus, lai pieņemtu tiesību akti, tad, eh, nu, Protams, ka ir ārkārtīgi grūti virzīties uz priekšu, turklāt šeit runājam par sociālo jomu, par sociālajām tiesībām. Mēs parlamentā šeit sakām padomē un arī komisijai tāpat, ka šīs sievietes nedrīkst vairs ilgāk gaidīt, viņas nevar vairs ilgāk gaidīt. Viņam ir jāspēj sav, savietot profesionālā un privātā dzīve. Šīs, šīm sievietēm nedrīkst likt izvēlīties starp viņu maternitāti, mātes pienākumiem un karjeru. Šīm sievietēm ir jāspēj dzīvot kā sievietēm, kā darba ņēmējām un kā mātēm. Šīs sievietes nedrīkst kļūst par vēl tālāku upuri šīm uh, algu starpībām starp vīriešiem un sieviešiem. Un tas tālāk notiks arī pensiju jomā. Turklāt beigu beigās viņu dzīve būs par īsu, lai varētu izmantot šīs tiesības. Un tas ir tas risks, ko mēs radām. Vienu brīdi, taču arī visi jaunieši var taču kļūt par mātēm. Vai tad ne tā? Bet tas tiešām var tikt uzskatīts par risku, tā tas tagad tiek formulēts. Lūk, jūs riskējat ar to, ka jūs varētu kļūt, palikt stāvokli un kļūt par māti, vai tas ir risks sabiedrībai? Kādā sabiedrībā te mēs dzīvojam, kādā pasaulē tas nav pieļaujami? Nē, un tāpēc mēs prasām, lai skaidri no jauna, un to mēs arī sakam šajā rezolūcijā, ka visas šīs eh, muļķības tiek izbeigts un lai šīm sievietēm tiek nodrošināta aizsardzība, lai viņām būtu atbilstīgs maternitātes apvaļinājums, kurā viņas saņem cilvēku cienīgu atbalstu finansiāli materiālā ziņā, lai viņas varētu audzināt savus bērnus, lai viņas varētu laist šos bērnus pirmām kārtām laist pasaulē, un lai viņas var būt sievietes, mātes un darba ņēmējas vienā, vienā, vienā laikā, un viņas ieņemtu cieņas pilnu vietu mūsu sabiedrībā. Komisārs kundze, zinu, ka jūs strādājat pie šī jautājuma, un es rēķinos ar jums tā, lai šīs debatas neturpinātos vēl nes cik desmit gadus, bet lai mēs tiešām piedāvājam šīm sievietēm aizsardzības iespējas. Es rēķinos ar jums komisiju. Padomēs īsti pat vairs neticu, bet komisija gan es vēlētos šeit mudināt vēl tālāk rīkoties. Un, jāsaka, mums ir savas prasības, mēs tās esam izpauduši. Un e, cerēsim, cerēsim nu, ka izdosies tomēr rakst, rast kaut kādu risinājumu, lai šīs sievietes tiktu respektētas. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Lielas paldies! Nu, tad tālāk došu vārdu padomus pārstāvnei Zandai Kalniņai Lukašēvicai. Lūdzu. Paldies. Es gribētu pateikties par uh, man sniegto iespēju izteikties par uh, pašreizējo situāciju attiecībā uz komisijas priekšlikumu pārskatīt maternitātes atvaļinājumu direktīvu. Pēdējo mēnešu laikā prezidentūra ir tikusies ar parlamenta pārstāvjiem jau vairāk kārt, lai spriestu par šo jautājumu. Kā jau jūs zināt, komisija ir paudusi savu vēlmi atsaukt priekšlikumu gadījumā, ja netiks panākts eh, ievērojams progress eh, sarunās līdz vasaras sākumam. Es teikšu godīgi, priekšlikums tā pašreizējā veidolā negūst padomas atbalstu. Padomas nostāja nepieļauj turpmāku manevra telpu. Uh, Mums ir jāraugās realistiski uz to, ka Eiropas parlamenta nostāja un arī gaidas, kas saistītas ar šo dokumentu, ievērojami atšķiras no padomas nostājas un cerībām. Mēs respektējam šo nostāju, tomēr mums jāņem vērā tas, ka pašreizējā situācija neļauj mums turpināt darbu pie šī faila. Priekšsēdētāja komisārs kundze, godātie deputāti, vēlos uzsvērt vienu. Padomis nostāja nav nākusi vieglā ceļā. Tas ir rezultāts ļoti dziļām un sarežģītām pārdomām. Ievērojami centieni un liela grība ir ieguldīta no iepriekšējo prezidentūru puses. Padomas prezidentūra nevar rīkoties viena pati, tai saistoša ir dalību valstu griba, tāpat kā parlamentam ir saistošas tā deputāta intereses. Neraugoties uz grūtībām, kas ir saistītas ar šo dokumentu, es ticu, ka padome un parlaments ir vienprātīgi savā apņēmībā sekmēt Eiropas sieviešu labklājību un jo īpaši strādājošo māšu labklājību. Padome atkal un atkal ir uzsvērusi to, cik svarīgi ir atbalstīt sievietes un vīriešus centienos apvienot darba, ģimenes un privāto dzīvi, sekmēt sieviešu pilnīgu līdzdalību darba tirgu ir ne tikai līdztiesības jautājums, tas ir ievērojams svarīgs faktors, kas sekmē ekonomisko izaugsmi. Ņemot vērā šo kopējo mērķi, pēc septiņus gadus ilgiem centieniem, kas nav veduši mūs pie vienprātības, mēs vēlētos jaunu sākumu šim jautājumam. Jauna iniciatīva radītu labāku pamatu gan padomē, gan Eiropas parlamentam, turpmākajam darbam, tiecoties pie labākas eh, ģimenes un darba dzīves apvienošanas gan sievietēm, gan vīriešiem. Un te, protams, būtu jāaizsargā gan grūtniecis, gan arī ar krūti barojošās māmiņas. Es ceru, ka Eiropas parlaments varēs atbalstīt padomes nostāju par to, ka ir nepieciešama visaptverošāka un tālajošāka pieeja. Pateicos par uzmanību. Liels paldies! padomas pārstāvei, valsts sekretārei. Un tālāk došu vārdu komisārai Jurvai. Lūdzu. Paldies, godātie deputāti! Es vēlētos pateikties FEM komitējai par viņu iesaistīšanos un entuziastu un par viņu centieniem, izra kas izrādīta attiecībos komisijas priekšlikumu pārskatīt maternitātes atvaļinājumu direktīvu. Tīpaši vēlos nolikt galvu referentes arēnas kundzes priekšā, kas ir FEM komitejas priekšsēdētāji, tāpat arī FEM komitejas priekšsēdētājs Garsies Peres kundzei paldies par viņu centieniem izkļūt no strupceļu komisiju. Jāsaka, ir apņēmusies nodrošināt dzimumu līdztiesību un aizsargāt sievietes stāvokli un jaunās mātes. Komisija atzīst, ka šī šīm sievietēm un tāpat arī vīriešiem ir nepieciešama spēja sabalansēt darba dzīvi ar privāto dzīvi, ģimenes dzīvi. Komisija vairāk kārt ir uzsvērsta, cik ļoti tā vēlas atvieglot sarunas starp parlamentu un padomu, padarīt tās iespējams. Esam atkal un atkal iestaisījušies centienos šo strupceļu pārraut. Bet man arī es esmu mūždien centusies gan šīs, gan iepriekšējās prezidentūras laikā rast realistisku risinājumu, kas būtu pieņemams abām pusēm. Pateicoties arēnas kundzēm, mēs pavisam nesen guvām iespēju iz, izpētīt jaunas iespējas kompromisam, it īpaši attiecībā uz apmaksas jautājumu. Jo mēs zinām, ka šīs jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts dalību valstīm šajā ekonomikas krīzes laikā komisija ir veicinājusi neformālu sarunu mm, īstenošanu starp parlamentu un padomu, tāpat arī pieprasījis diskusijas padomēs un ir aizstāvējis pavisam konkrētas diskusijas, pamatojoties uz referents priekšlikumu, tā lai pavirītos uz priekšu vienošanās meklējumos. Mēs esam e, uzstājuši kopā ar prezidentūru, ka šis jautājums ir atkal jānodod diskusijām padomai, padomu, pamatojoties uz referents priekšlikumiem, tā lai varētu atbloķēt saruna, sarunas un varētu mēģināt virzīties uz vienošanos vienošanos. Bet jāsaka, dosie tika nodot, nodots padomēja atpakaļ politiskā līmenī pavisam nesen, un komisija atgādināja Eiropas parlamentu nostāju, kā arī gatavību iesaistīties sarunās. Diemžēl būtiska dalībvalstu grupa joprojām ir pret jebkāda veida turpmākām sarunām par šo failu, par šo dosie. Daudz no tām piekrīt, ka pastāv, protams, ļoti spēcīga vajadzība rīkoties šai jomā, bet tās nav pārliecināts, ka šis priekšlikums, kura sagatavošanas tākās nu jau gandrīz pirms desmit gadiem, atrisinās tos jautājumus, ar ko sastopas strādājošie vecāki 2015. gadā un nākotnē. Turklāt ir arī vairākums dalību valstu, kas atbalsta šo jaunu dokumentu izstrādi padomē. Es joprojām esmu atvērta diskusiju turpināšanai ar abiem likumdevējiem, bet eh, izskatās, ka pašreizajā situācijā komisija tomēr neredz nekādu jēgu atteikties no sākotnējā nodoma, tā kā tas tika pasludināts darba programmā, eh, atsaukt priekšlikumu un aizstāt to ar jaunu iniciatīvu, ja nevarēs tik panākt vienošanos turpmāko sešu mēnešu laikā. Šāds jauns sākums šķiet visdrīzāk būtu tas labākais ceļš, kā virzīties uz priekšu sabiedrību un darba tirgus. Protams, ir piedzīvot izveidojuši būtiskas pārmaiņas nesenajā laika periodā. Komisija turklāt apņēmusies uzlabot darbu strādājošo vecāku situāciju Eiropas Savienībā, un tāpēc es esmu gatava mēģināt pētīt jaunu pieeju, kā skatīties tajā izaicinājumiem, ar ko sastopas strādājošie vecāki. Mēs zinām, ka pārsvarā tās tomēr ir sievietes, kuras eh, visvairāk skar tas, ko ekonomists sauc par šo mātes eh, sodu tās e, e, neret redz, ka viņu potenciāls darboties un pat viņu spēja izdarboties darba tirgu krietni samazinās, kad viņas kļūst par vecākiem. Un šis e, samaksas, šī samaksas starpības starp dzimumiem, kas pārsvarā nepastāv pirms Eh, tā vecuma, kad sievietēm ir bērni, pārsvarā pēc tam ir 16%, eh, sākotnēji 16% apmērā un laika gaitā pieaug līdz 39%. Tā pašā laikā mēs zinām, ka Eiropa sastopas ar demogrāfisku, demogrāfisku risku. Tā ir kā laika bumba, pastāv riski, ka tas varētu rasties būtiskas ekonomikas un sociālas problēmas, tāpat arī fiskāls problēmas Eiropas Savienībā. Un ekonomikai atkal atjaunojot attīstības tempus Eiropai gal galā pēc iespējas labāk jāizmanto visi mūsu talanti, lai mēs varētu konkurēt globālajā tirgu tirgu. Sievietes turklāt nereti ir krietni augstāk kvalificētas nekā vīrieši. Tas ir vēl izteiktāk nekā agrāk. Lielākoties vidēji tām pilnīgi noteikti ir augstāka kvalifikācija kā vīriešiem. Un mēs nedrīkstam tāpēc pilnībā ignorēt šo talantu kopumu laikā, kad sabiedrības iedzīvotājs skaits samazinās un pasaulē pieaug konkurence gan sievietēm, gan vīriešiem ir jābūt spējīgiem sabalansēt, izlīdzsvarot darbu un profesionālo dzīvi. Viņiem ir nepieciešama izvēle Turklāt arī vīriešus vajadzētu mudināt daudz vairāk ievērot savas eh, ģimenes atbildības nastu. Daudz vīriešu vēlētos pavadīt vairāk laika ar bērniem, bet, bērniem, bet sastopas ar grūtībām un nevar to izdarīt darba apstākļu dēļ. Tāpēc jārada tādi apstākļi, kas ļauj nodrošināt atbilstīgu līdzsvaru starp darba dzīvi un ģimenes dzīvi. Tas jāpal, jāļauj, tas, un šai pasākumā jāsaist gan uzņēmēji, gan sabiedrība kā tāda, tā lai dzimuma līdztiesība pastāvētu visos līmeņos. Izaicinājumi, ar ko sastāps, tas sastopas strādājušie vecāki, sākas ar bērnu piedzimšanu, bet jāsaka, grūtības ar to nebeidz. Vecākiem turklāt jāpie, jāizmanto zināms elastības līmenis gan visas bērnības, gan arī pusauģa gada laiku, laikā audzinot bērnu. Viņiem turklāt nepieciešams nodrošināt atbilstīgu bērnu aprūpi, nepieciešama bērnu aprūpas iestādes, infrastruktūras, kas ļautu piedāvāt cilvēkiem jēdzīgu izvēli. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka turklāt nereti šīs ģimenes sastopas arī ar to, ka tam jā, jārūpēs par vecāku gadagājumu cilvēkiem, par saviem vecākiem. Un, e, Eh, laulātā vecākiem. Tādā veidā viņi nonāk tādā kā, tādās kā spailēs starp ši, visiem šiem pienākumiem. Un tāpēc es domāju, ka jaunā priekšlikumā par to jārunā. Un tāpēc esmu paredzējis kopā ar saviem kolēģiem, vicepriekšādātājiem Timermans un Dombrovski, kā arī ar komisāru Taisenu, daudz plašākā mērā skatīties uz ES regulējošo un politikas ietvaru, domāt par to, kā to uzlabot, ņemot vērā, kādas ir vecāku un uzņēmumu vajadzības mūsu arvien mainošamajies pasaulē, un gribu nākt klajā ar tādiem risinājumiem, kas būtu mūsdienīgi un varētu šīs vajadzības apmierināt. Komisija turpinās cieši sazināties ar Eiropas parlamentu, tā lai kopīgam spēkiem pārdomāt par visiem tiem aspektiem, kas jāņem šai kontekstā vērā. Mēs turklāt īstenosim arī publiskas konsultācijas un sazināsimies ar sociālajiem partneriem, tā lai arī viņu e, specifiskā loma šai jomā tiktu ņemta vērā, tā kā tas parādās sociālajā politikā un kā tas noteikts attiecīgajā līguma pantā. Mēs apsvēram dažāda veida mērs un pasākums, gan likumdošanas, gan nelikumdošanas pasākums, tā lai pēc iespējas efektīvāk ietekmētu šo situāciju. Godātie deputāti ar nepacietību gaida uzklaus, iespēju uzklausīt jūsu viedokļus un rēķinos ar jūsu atbalstu. Paldies! Paldies! Paldies, komisārs kundze! Un tagad pāriesim pie frakciju pārstāvjiem un vārds Zaborskas kundzei. Paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze! Šodien mēs nerunājam viss par maternitātes atvaļinājumu, bet gan par dokumentu, kas kuram vajadzētu uzlabot eh, šo sieviešu situāciju. Šobrīd ir jākonstatē, ka sievietes, eh, kurām ir bērni, ir, eh, viņas turpina strādāt un to garantē arī attiecīga direktīva. Un parlaments pirmajā lasījumā akceptēja pozīciju, kuru, par kuru padome negribēja vest sarunas, un runājot par strādājošo māšu nodarbinātības garantēšanu, risinājumu neizdevās rast, padome bloķēja sarunas, un sievietes cieš no tā. Man ir prieks par to, ka maternitātes eh, atvaļinājuma pagarinājums tiek, eh, ir, ir pieņemts, un eh, es atbalstu to, ka uh, Tās sievietes, kas paliek eh, mājās eh, šīs sešas nedēļas, eh, saņem attiecīgu samaksu par to, un, diemžēl, es novēroju, ka padome pieļauj vienas un tās pašas kļūdas. Aprobežojoties tikai ar veselības aizsardzību, mēs parādām dalību valstīm, kā vajadzētu veidot maternitātes atvaļinājumu politiku. Ja šis eh, tik, teksts tiks atbalstīts tā pašreizajā formulējumā, mēs par to nebalsosim. Paldies! Paldies! Jums ir zilās kartes jautājums no Froncu Likas kunga, vai jūs to pieņemsiet? Jā. Īstenībā es. Uh, vēlētos jautāt ne tik daudz jums, kā referentes kundze, vai jūs nedomājat, ka nebūtu laiks uh, sākt sarunas par maternitātes uh, atvaļinājumu direktīvu, uzņemoties atbildību par atteikšanos strādāt pie darba drošības uh, grūtniecēm vai ar krūti strādā barojošām māmiņām? Paldies par jūsu jautājumu, kolēģi. Es atbalstu to, ko jūs sacījāt, un es uh, atbalstu to, ka padome atgriežas pie sarunām uh, ar Eiropas parlamentu un komisiju, lai mēs uh, uzlabotu strādājošo māmiņu darba apstākļus. Un, protams, ka vajadzētu pieturēties pie tās direktīvas nosaukuma, ko ir ierosinājusi Eiropas komisija. Paldies! Un tagad sociāldemokrātu grupas vārdā vārds Lopeza kungam. Paldies! Padome ir norādījusi, ka tā grib izteikties godīgi. Mēs darīsim to pašu. Nu, raudzīsimies, kas te notiek padomu, jo īpaši pašreizējā prezidentūra ir sacījusi, ka mums vajadzētu atteikties no šī priekšlikuma un no šīs direktīvas. Uh, Kad mēs pirmo reizi parlamentā runājām, padomu teica, ka tā gribētu būt elastīga un atklāta, un mēs arī sacījām, ka mēs gribētu būt tādi paši, un padome par atbildi bloķēja procesu. Tā notika. Šī direktīva koncentrējas arī uz dzimumu līdztiesību, un tai ir liels ietek, iespējas uz darba tirgu un demografisko situāciju, un tā var kļūt par daļu no mūsu ekonomikas atveseļošanās. Un kas ir vēl ļaunāk, mēs zinām, kāda ir argumentācija padomē. Manā valstī ministrs pagājušajā nedēļā sacīja, ka sievietes saņem mazāku samaksu tikai tāpēc, ka tās grib bērnus un negrib atgriezties darbā. Paldies ECR frakcijas vārdā. Tagad nākamā runātāja Paldies, priekšsēdētāji, saka Gerlings kundze. Tā nav nekāda sakritība, ka dokuments, kam jāgarantē eh, ar krūti barojošo sieviešu un māmiņu eh, drošība ir kļuvusi par maternitātes direktīvu. Tās noteikumiem ir oponējuši eh, vairums dalību valstu, un tas ir darīts pamatojoties uz subsidiaritātes apsvērumiem. Tagad komisijai vajadzētu turēt savu vārdu un atsaukt šo dokumentu. Visa šī sāga ir likus parlamentam izskatīties muļķīgi, un šis mutiskais jautājums tikai uzsver to. Varbūt Eiropas parlaments varēja piekrist eh, sākotnējam priekšlikumam. Uh, labāki Apstākļi sievietēm varēja tikt panākti pirms pieciem gadiem, un daudz deputātu stūrgalvība nav ļāvusi panākt progresu piecu gadu laikā, tāpēc es aicinu komisiju atsaukt šo priekšlikumu un pārtraukt tērēt laiku. To. E, Paldies. Jums ir zilās kartītes jautājums. Vai... Gērlings kundze, jums zilās kartītes jautājums, vai jūs pieņemat? je voulais juste poser une petite question. Euh, la direktīva congé de maternité existe. Atvainojos. Šī direktīva pastāv jau kopš 1992. gada. Tur tiek runāts par sieviešu aizsardzību darbā. Tātad, lūk, direktīva par to sieviešu veselību, kas ir stāvoklī, gaida bērnu vai ir tikko piedzemdējušas bērnu. Tātad, kopš 92. gada Eh, nu, tagad eh, šobrīd tiek piedāvāts tikai direktīvas pārskatīšanas variants. Un, kad jūs runājat par subsidiaritāti, tad es nesaprotu, par ko jūs runājat. Šis tiesība akts pastāv no 92. gada. Un tagad tas, to tikai vēlamies pārskatīt. Kādu vietu šeit vispār subsidiaritātei? Uh, well, presumably... Es pieņemu, ka jautājums ir tāds, kā es saprotu šo direktīvu vai kā, jo es tur nedzirdēju nevienu jautājumu. Bet nu teikšu jums sekojošo Ir absolūti skaidrs, ka priekšlikums, vājais priekšlikums, ir samazinājis dalību valstu suverenitāti, samazinājis subsidaritāti un uzņēmies vairāk nekā būtu loģiski un pamatoti likumdošanas aktam Eiropas līmenī. Manuprāt, un manas grupas prāt, maternitātes atlinājums ir ļoti svarīgs. Nav nekādu šaubu, ka sieviešu tiesības ir jāīsteno. Jautājums ir, vai tas ir jādara šādā veidā un bez jebkādas elastīguma iespējas, vai tā ir labākā pieeja. Jā, paldies. Tagad liberāļu frakcijas vārdā Besērā Bastaričējā kundze. Gracias, presidente, komisārija Jurova, senora. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, komisāra Jurovs kundze pa, padomājiet, kur jūs bijāt 92. gadā. Es atceros, man gadu vēlāk piedzima meita, un tas pilnībā izmainīja manu dzīvi. Kopš tā laika pasaule ir mainījusies. Ba mainījies arī tas, kā mēs dzīvojam, kā sievietēm dzīve izvēršas. Mums ir atbildība reaģēt uz faktiskām vajadzībām, kuras pauž iedzīvotāji citas valstis pasaulē ir reaģējušas, ir pielāgojušās izmaiņām, nodrošinot lielāku vienlīdzību, lielāku aizsardzību. Ir ko Eiropa dara? Eiropas parlaments pirms pieciem gadiem demonstrēja eh, priekšlikumu, kas bija ambiciozāks eh, nekā komisijas priekšlikums. Kas notika ar padomu? Padomu vienkārši klusējušos piecus gadus. Nekas nav darīts ne par vienu priekšlikumu, ne par otru. Citiem vārdiem sakot, es domāju, ka mēs ļoti pamatoti varam teikt, ka padome ir pārkāpusi līguma normas. Nu, nevar tā vienkārši pārkāpt noteikumus. Padomē ir jāīsteno tā, tos pienākums, ko tai uzliek līgums. Un komisija nevar vienkārši paraustīt precu, plecus, e, tad, kad saskaras ar šādu strupceļu padomē. Padomē ir jādefinē kritēriji, kas ir izmantojami. Un es teiktu visu kolēģu vārdā, es domāju, ka mēs esam atvērti sarunām. Ja, kā Jurovs kundze, jūs sacīja, jūs vēlaties sākt no jauna, nu tad sakiet, kad mēs esam gatavi. Mēs paužam to cilvēku vārdā pārliecību, kas mums ir ievēlējuši. Mēs gaidām uz jums. Jā, paldies. Goja grupas vārdā Zubers kundze. Pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis varētu būt viens no tiem jautājumiem, kas tik tiešām skar Eiropas Savienības būtību. Vai ir jāsamazina algas, tad, kad ir taupības pasākumi jāīsteno, tad, kad ir jāglāb bankas. Nekāda problēma. Protams, izdarīsim. Tad, kad e, mums ir jāsūta kuģus aizsargāt savus krastus, nekādas problēmas. Bet tad, kad ir runa par strādājošo aizsardzību 20 nedēļas pēc dzemdībām, kas būtu apmaksāts, tas jau nav nemaz tik daudz, ko mēs prasam. Tad ir tāds nepatīkams klusums, kas pēkšņi iestājās un ilgi turpinās. Un tagad, kā komisāre norādīja, Tas ir, redz, administratīvs uzdevums. Nu nē, tas ir politisks lēmums. Komisija var iesaistīties arī politiski. Tad, kad komisāri saka, ka ir gatava sākt no jauna, ko jūs domājat ar sākt no jauna? Vai, ja šis priekšlikums padomē bija vienkārši nepieņemams, vai tad jaunais priekšlikums nozīmēs zemākas strādājušo sieviešu tiesības? Mūsu acīs tas nebūs nekāds jauns sākums. Mēs nevaram vienkārši atkāpties no šīm pozīcijām. Šeit ir Eiropas demokrātijas nams, bet par tādu laikam to neuzskata. Tikko kaut kas neder, nepatīk, tad to vienkārši neapstiprina. Mēs vēlamies aizsargāt strādājušas, ir īpaši strādājušās sievietes, kas visvairāk cieš no šiem dubultajiem standartiem, kas ir pieņemti iestādēs. Paldies! zaļo grupas vārdā Vanas kundze. No, Dank, Herr Vorsitzender, für die Jā, paldies priekšsarētāji zaļo grupas vārdā. Vēlamies atzīmēt, ka komisijas un padomas rīcība mums nav saprotama. Paziņojums par to, ka šī direktīva tiks atsaukta ir kā pļauka sejā ne tikai mātēm un tēviem, bet arī sociālajai Eiropai. Kā jūs iedzīvotājiem ārpusē varēsiet paskaidrot, ka iestājaties par viņu interesēm, ja viens no retajiem reālajiem aizsardzības pasākumiem eh, Eiropā, par kur jau gadiem ilgi notiek diskusijas, tik acīm redzami tiek atsaukts. Mēs zaļie vēlamies skaidri pateikt, ka mēs to nepieņemam. Tas, ka tiek ignorēta demokrātiskajās eh, procedūras jau četrus gadus, kur eh, šī iestāde skaidri ir iestājusies eh, par maternitātes atvaļinājumu, paternitātes atvaļinājumu, jo gal galā šeit nav runa tikai par mātēm, bet arī par tēviem un viņu tiesību aizsardzību, mēs sagaidām, ka padome ļoti skaidri īstenos savus pienākumus un ļoti nopietni cīnīsies par sociālo aizsardzību un tās uzlabošanu Eiropā arī tālāk. Paldies! Jā, paldies! EFDD grupas vārdā Ajuto kundze. Paldies priekšsarētājiem, dāmas un kungi. Mēs visi zinām, ka viena no pamat pro problēmām Eiropā ir zemā dzimstība. Tas skar praktiski visas dalību valstis. Vienīgais veids, kā Eiropa var izvairīties no negatīvās dzimstības statistikas, šobrīd ir imigrācija. Bet jādomā arī par iniciatīvām, stimuliem. Un tas būtu panākts ar maternitātes direktīvu Bet tas, kas notiek, ir vienkārši skandalozi. Mēneši un gadi pagājuši, padomu neko nav izdarījusi un pat nav bijusi gatava ierasties uz FEM komiteju parlamentā un runāt ar mums par to. Šeit nav runa par at vasaras atvaļinājumiem vai kaut ko tam līdzīgi, kur kāds brauc atpūsties. Eiropas parlaments ir ļoti skaidri paudis savas prasības. Tas, kas mums ir nepieciešams šobrīd, ir tagad atbildēt Ir jāliek punkts diskriminācijai. Šāda politiķa rīcība nav pieļaujama. Daudzas sievietes vienkārši nevar atļauties to, ka var pildīt savas mātes pienākumu, var nolikt malā savas karjeras Mēs visi esam pret ideju atsaukt šo tiesību aktu. Es vēlētos vērsties pie šī jautājuma autors, tāpat arī citām grupām, kā mēs varam balsot par rezolūciju, kas de facto dod komisijai eh, pamatojumu atsaukt šo direktīvu. Kāpēc jūs prasat tagad jaunu priekšlikumu, ja mums jau ir viens, un tam būtu jākalpo kā pamatam debatēm? Mana izpratne ir tāda, kā acim redzot vēlaties uh, vienkārši pieļaut notiekošo, ka tiek atsaukt šis priešlikums. Es piekrītu zaļajiem, kas tikko pauda savu nostāju. Bet es vēlētos zināt arī citu grupu viedoklī, kas e, izskaidrotu šo taktiku mainu. Maiers kundze, pie politiskām grupām nepiedaroša deputāte. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu jau gadiem dalību valstis strīdās par maternitātes atvaļinājumu direktīvu. Ne tikai komisija cenšas izdarīt spiedienu, lai dalību valstu e, pieņemtu šo tiesību aktu, bet e, diskusijas notiek, nezinu, nedēļām, mēnešiem. Nu, šīs debats būtu nacionālajos parlamentos jāorganizē nevis šeit. Tā nav daļa no jūsu kompetences. Mazāk noteikumu, mazāk iejaukšanos. Uh, To Timermans eh, kungs mums solīja. Komisija mums ir skatsauk šo priekšlikumu, lai dalību valsts varētu pieņemt pašas savas normas, tā lai aizsargātu sieviešu, vīriešu un bērnu intereses. Šo priekšlikumu, manuprāt, vienkārši ir jāliek tur, kur tam ir īstā vieta papīra grozā. Jā, ja, enam. Lies paldies, nākamais runātājs. Korats Bildes kundze. Ir pienācis laiks beidzot runāt arī par šo kopīgo vecāku atvaļinājumu, nevis tikai par maternitātes atvaļinājumu. Atbalsts strādājošām mātēm ir svarīgs, bet to var nodrošināt tikai tad, ja iesaistām arī tēvus, un viņi var pildīt savu pienākumu un astu attiecībā uz bērniem. Un tāpēc atzinīgi vērtēja komisijas priekšlikumu šo direktīvas grozījumu priekšlikumu atsaukt veids, kā nodrošināt dzimumu līdztiesību, nav eh, at, nu, atbalstīt tikai mātes, nodrošināt to, ka tikai mātes sēž mājās. Tas nav veids, kā sievietes var attīstīties un iet uz priekšu. Sievietēm jāpiedāvā tās pašas tiesības un iespējas kā vīriešiem, lai tās var savietot personīgo un darba dzīvi. Un tāpēc mēs nedrīkstam sievietes uz, uzskatīt par kaut kādu vienīgo vecāku, kas tad ir pilnībā atbildīgs par bērniem. Nē, abiem vecākiem jābūt atbildīgiem par, vecā, par bērniem. Kā tas notiek? Tam nav savukārt jābūt lēmumam, kas tiek pieņemts Eiropas līmenī. Kāpēc? Tāpēc, ka mums taču ir jārespektē tas, ka mūsu kultūras ir atšķirīgas, dalībās ir atšķirīgas, ģimeņu politikas ir atšķirīgas. Mēs nevaram piedāvāt vienotu risinājumu pilnīgi visam eh, šādu 18 nedēļu obligāto maternitātes atvaļinājumu, piemēram. Tad sievietēm ir pienākums palikt mājās, ja viņu partneri, piemēram, ar tā vietā izmantot šo maternitātes atvaļinājumu. Tā tas ir daudzās valstīs. 480 dienas tiek piedāvāts. Ir paradoxāli, ka tagad no Zviedrijas taisni zaļie ir tie, kas vēlas šādu veidu grozījumus maternitātes direktīvā samazināt visu šo pasākumu 101 dienu. Nu, vai tā nav diskriminācija priekšsādātāja? Atstāsim šo maternitātes direktīvas priekšlikumu aiz muguras un virzīsimies uz priekšu. Un pieprasīsim, lai pie, tiek pielikts punkts šim stereotipiem par to, ko nozīmē eh, bērnu kopšanas atvaļinājums. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja Garcija Perez. Priekšādātāja, paldies. Nu, man šķiet, tagad paskatoties apkārt šai, šai talpā, uh, Uh, cilvēki beidzot ir sapratuši, par ko ir runa. Tas ir tiesība akts, kas aizsargās strādājošu sieviešu veselību. Un tas ļoti lielā mērā atbilst tiem tiesību aktiem, ko jau esam pieņēmuši attiecībā uz profesionālās un privātās dzīves savietošanu. Domāju, ka jāatceras, ka šo nostāju pieņēmām jau 2008. gadā. E, nonācām taču beigu beigās arī nu, pie kopīga kompromisa. Toreiz izējas punkti mums e, padomēm parlamentam bija atšķirīgi. Tagad padoms pārstāvis saka, lūk, ka parlamenta nostāja bija ļoti attālināta no padomas nostāja. Bet kāda tad ir padomas nostāja? Kāda tā ir? Ja jūs nesat varējuši nākt klajā ar kritērijiem, ko jūs varat aizstāvēt, tad kā jūs vispār varat teikt, ka jūs nostāja ir atšķirīga no mūsējais, ja jums šādas nostājas vienkārši nav? Šāda veida tiesība akts ir svarīgs e, strādājušo ties, sieviešu veselībai un to, lai viņas varētu nodrošināt līdzsvaru starp ģimenes un profesionālo dzīvi. Paldies, Garsijai Perzai. Tālāk. Višņevskas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Demogrāfiskā krīze Eiropā ir ievērojami izplatījusies, tostarp arī Polijā, un mums ir kaut kas pret to jāiesāk. Mums ir jāatbalsta sievietes un arī ģimenes. Patiešām dalība valstis atbild par ģimenes politiku, taču Eiropas Savienība var atbalstīt labus risinājumus, tai tas pat ir jādara. Maternitātes atvaļinājuma pagarināšana uz 20 nedēļām ir labs risinājums. Taču šajā rezolūcijā daudzi domā, ka ne jau tāpēc, lai kāpinātu sieviešu profesionālo aktivitāti. Nē, tas ir labs risinājums citām problēmām, proti sabiedrības novecošanai Eiropā un bez vienotas ģimenes politikas mēs nevarēsim rast atbilstīgus risinājumus, mēs nevarēsim pārvarēt demografisko krīzi, mums ir jāiegulda ģimenēs, mums ir jāsargā grūtnieces un mātes. Tā top nākotnes sabiedrība, un tāpēc man ir atkal jārunā par to, ka padome pirms pieciem, kopš pieciem gadiem ir bloķējusi šo direktīvu. Grats. Es paldies tālāk uz vienu minūtu, Ferenc Skundze. Lūdzu. Priekšādātā paldies gribos, gribu padalīties ar klātesošajiem kādā informācijā. Pirms pieciem gadiem sastapāmies ar tādā, tādiem gadījumiem, ar tādiem faktiem, ka, piemēram, ļaunprātīgi izturēšanās pret sievietēm bija krietni pieaugus apmēros darba vietās. Lielākoties sievietes neret pat eh, gāja prom no darba pēc tam, kad bija kļuvušas par mātēm. Es domāju, ka tas ir vienkārši apkaunojoši, ka padome atsakās nākt klajā ar savu nostāju, un tagad komisijai nākas savu priekšlikumu atsaukt. Ne jau, ka es domāju, ka mums ir kaut kāds konkrēts pienākums aizsargāt tieši sievietes un ģimeni. Nē, mūsu pienākums ir aizsargāt sieviešu tiesības uz pašnoteikšanos. Par to šeit ir runa. Ir jāļauj sievietēm e, īstenot tiesības pašām izvēlēties, tās, ko tās vēlas darīt, bet šobrīd viņām vispār izvēle netiek piedāvāta. Mēs uzskatām, ka tad, kad parlaments būs pieņēmis priekšlikumu, ko, ir, ko bija pieņēmis Tarabels kungs, ko bija izstrādājis Tarabels kungs, mēs eh, tādā gadījumā faktiski domājam, ka tiek pavērsta tāda nu, mugura informācija par to, ka pastāv atšķirības algās starp vīriešiem un sievietēm. Paldies tālāk, Sebastijas kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. 2020. gadam Eiropa ierosināt 5 izaugsmes punktu 75%. Nodarbinātība ir viens no tiem, un tas nozīmē, ka jāuz, jāuzlabo arī skaits attiecībā uz strādājošām sievietēm. Turklāt arī tiek paredzēts samazināt to cilvēku skaitu, kas pakļaut sociālajai atstumtībai, bet pārsvarā sievietes ir tieši nonākšajā sociāli atstumtajā no, situācijā. Un tad es gribu vaicāt komisijai un padomai, kā tad mēs šos mēķus, lai sasniedzam, ja padomu nevēlas pieņemt šādu veidu tiesību aktu, kas ļautu ties, sievietēm saviet savietot ģimenes un profesionālo dzīvi. Junkar kungs jau teica, ka Eiropas iestādēm ir jāsādā pilsoņu labā. Nu, lūk, lieliski iespēja to darīt, lieliski iespēja to arī parādīt. Par maternitātes un paternitātes atvaļinājumu runājot, mums ir jāaizsargā visas Eiropas ģimenes, un šim parlamentam ir izdevies panākt lielu vairākumu eh, par ļoti minimāliem obligātiem standartiem, no tiem vairs mēs galīgi nevaram atteikties. Mums nav vajadzīga kaut kāda jauna priekšlikuma atkal un atkal. Ja jūs nobloķējat šo priekšlikumu, tad tādā gadījumā jūs liedzat sociālo taisnīgumu iedzīvotājiem. Paldies, nākamais runātājs ir pie tēdējus kungam, kungs τα οποία αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες είναι η υπογεννητικότητα. Priekšsēdētāji, paldies! Mēs piedzīvam Eiropā ļoti zemu dzimstības līmeni. Šī problēma pārsvarā skar tās valstis, kurās ir ļoti sarežģīta ekonomikas situācija. Grieķijā, piemēram, ļoti lielā mērā cie, ciešana no šī memoranda, un 2013. gadā, jāsaka, nāves gadījumu skaits pārsniedza eh, dzimstības līmeni. Visās citās Eiropas Savienības valstīs ir ļoti zemes dzimstības līmenis tieši tāpat, un jāsaka, mūs savukārt tad pārpludina šie imigrantu viļņi, tā rezultātā mēs piedzīvojam risku, ka šīs minoritātes no, no svešām zemēm var pārņemt mūsu iedzīvotājus. Uh, Un tāpēc ir vajadzīgs šis maternitātes atvaļinājums. Nedrīkstam pieļaut šeit kaut kādas, nezinu, līdzfinansējuma iespējas. Tas ir traģiski, ka nevaram par to vispār neko nolemt. Maternitātes jautājums ir ļoti nopietnas jautājums. Mums nav tiesības apdraudēt viņu dzīvi un mūsu iedzīvotāju dzīvi un nākotni. Un tāpēc mums ir jāatbalsta mātes un maternitātes atvaļinājums. Nedrīkstam e, mūsu bērniem liekt iespēju ieraudzīt dienas gaismu. Un nedrīkstam liekt viņiem dzīvi, dzīves iespējas šai civilizētajā taču pasaulē. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk uz pusotru minūti. Himenes Beseril kundze. Priekšsēdētāji, paldies! Šīs direktīvas mērķis ir ieviest tādus mērus un pasākums, kas ļautu uzlabot veselību strādājošām sievietēm, grūtniecēm, ar krūti barojošām sievietēm. Un šīs direktīvas mērķis ir uzlabot sievietes situāciju sabiedrībā, un tāpēc es patiešām nesaprotu eh, šo klusumu šo, no padomas puses. Nevar taču gaidīt, ka sievietes vienkārši tā atteiksies no tiesībām dzemdēt bērnus par labu darbam bērnu eh, dzemdēšanai nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt sieviešu tiesības, piemēram, uz mm, normālu pensiju vai darba dzīvi. Es zinu, ka, protams, mums šai kopējā tirgu nebūtu nav viegli panākt kompromisu, jo ir ļoti atšķirīgi tiesība akti maternitātes atvaļinājuma jomā dalībvalstīs. Tāpat laikā Eiropas parlaments skaidru un gaiši ir pateicis, ka darba apstākļi, kas tiek attiecināti uz, uz grūtniecēm, būtu jāuzlabo. Un turklāt jā, jāpiedāvā svaigāka versija šāda veida nosacījumiem. Tas, protams, ir sasaistīts arī ar izaugsmas iespējām Eiropā. Mēs esam kontinents, kur trūkst, piemēram, vīriešu atbildības ģimenes ģimenes dzīvē. Sievietēm nerad uz saviem pleciem jāiznes lielākais sloks, un tas ļoti nopietni ietekmē viņu tālāko profesionālo dzīvi un nākotni. Daudzos gadījumos eh, šīs sievietes pēc bērnu piedzemdēšanas nevar atgriezties darbā. Tas ir jāmaina. Un tāpēc es aicinu gan padomi, gan mm, komisiju roku rokā strādāt ar parlamentu un rast pēc iespējas labāku risinājumu visām strādājošajām sievietēm Eiropā. Lielas paldies! Tālāk Hedas kundze uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, paldies! Tas ir jautājums par diskriminācijas izbeigšanu. Šobrīd, eh, gan jāsaka, tas nav noticis. Vēsture šim visam jautājumam ir ļoti gara un sarežģīta. Visi šie līgumi, tad pirmais, eh, nu, lūk, 58. gadā pieņemtais līgums par eh, nediskriminēšanu nu, starp vīriešiem un sievietēm, bet tomēr joprojām esam situācijā, kad sievietes sastopas atkal atkal ar problēmām tieši profesionālajā jomā un tas saistīts ar maternitātes atvaļinājumu. Mēs ļoti labi saprotam, ka šajā gadījumā esam sastapušies ar būtisku problēmu, ir taču mūsu rīcībā arī skaitļi, kas liecina par reālo situāciju. Mēs ļoti labi zinām, ka liela daļa sieviešu uh, ir pakļautas nabadzībai, sociālajai atstumtībai, un tāpat arī pastāv būtiskas bažas attiecībā uz bērnu dzemdēšanu. Mm, ir vajadzīgas tad kaut kādas, nezinu, pagaida darba iespējas. Nevar būt tā, ka sievietes dzīvo mājās, faktiski strādā nepagurdamas, bet par to pilnīgi neko nesaņem. Sievietēm ir vajadzīgi daudz labāki apstākļi. Nedrīkst būt šāda diskriminācija, tāpēc, ka viņas ir grūtniecas vai tāpēc, ka viņām ir maternitātes atvaļinājums. Es domāju, ka mums ir jāizrāda vispārēja solidaritāte šai Eiropā. Mēs ļoti labi redzam, ka ir pastāv šie stikla griezti, par kurām sievietes atduras savā profesionālā dzīvē un nekur tālāk vairs netiek. Un tas ir mūsu rokās šos griestus nojaukt. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs! Tālāk uz vienu minūti Žitnanskas kundze, lūdzu. Návrh týkajúci... Paldies, priekšsādātāji. Šis priekšlikums pagarināt maternitātes atvaļinājumu radītu labāku situāciju mātēm. Šādā veidā mātēm tiktu palīdzēts, lai viņas varētu turpināt piedalīties darba tirgu, tomēr septiņu gadu laikā mēs neesam panākuši tādu kompromisu, kas būtu atbalstāms no visu dalību valstu puses. Man jāpiekrīt, ka ir jāsāk no sākuma, taču es gribētu teikt, lūk, ko. Eiropas ģimēņu apmierinātība nav atkarīga tikai no maternitātes atvaļinājuma ilguma. Es zinu, ka Mātēm ir vajadzīgas arī vietas uh, silītēs un arī attiecīgi nodokļu atvieglojumi. Un tas, kā šī situācija tiek risināta, ir atkarīgs no dalību valstu valdībām. Paldies! Paldies! Tālāk uz vienu minūtu vārds Urtasuna kungam. Paldies! Es tagad neatkārtošu visus tos argumentus attiecībā uz padomas bezatbildīgumu un tā tālāk, tomēr es gribētu koncentrēties uz komisijas attieksmi, komisijas pārstāvju klātbūtnē, attiecībā uz komisijas uh, ideju atsaukt šo priekšlikumu Nu, tad es teikšu tā, ja jūs eh, nolemsiet atsaukt šo priekšlikumu, tad sekas būs uh, bīstamas. Tas būs trieciens uh, fundamentālajām darba ņēmēja tiesībām, un es nedomāju, ka komisija, kas grib sekmēt sociālas Eiropas uh, pastiprināšanos, uh, gribēs darīt kaut ko tādu, un komisijas loma kā līguma sargātājai tiks ievērojami apdraudēta. Otrakārt. Ja komisija atsauks šo priekšlikumu, mūsuprāt, tā būs ļoti liela kļūda. Ja komisija tiešām tā rīkosies, Eiropas parlamentam varētu nākties nodot šo lietu Eiropas kopienu tiesai, jo es domāju, ka komisijas rīcības juridiskais pamats varētu būt diezgan apšaubams. Paldies! Tālāk vārds Šoicas kundzei. Pateicos. Protams, padomēji vajadzētu uzņemties atbildību. Ir pagājis tik daudz gadu kopš pirmās direktīvas un vienprātība joprojām nav panākta, tāpat mūs pārsteidz komisijas nostāja, kurā tā arī vēlas jaunu sākumu, Ko tad jaunu šāda direktīva varētu ieviest? Neko jaunu nav iespējams ieviest, neturpinot sarunas par esošo priekšlikumu. Tomēr mēs zinām, ka sociālā un ģimenes politika lielākoties ir dalību valstu rokās. Tā ir atkarīga no dalību valstu ekonomiskās situācijas, no tā, kā dalību valstis risinās šo jautājumu, Tomēr, kad es paraugos uz statistikas datiem, tad es redzu, ka valstīs, eh, kurās ekonomika ir eh, nav tik labā stāvoklī, bieži vien māšu tiesības ir eh, labākas, un kā piemēram varētu minēt Horvātiju, kur eh, mātes var baudīt 26 nedēļu atvaļinājumu, un arī vīrieši var izlēmt, vai viņi vēlētos izņemt paternitātes atvaļinājumu. Tāpēc es domāju, ka dalību valstīm būtu skaidri jāpauž eh, sava nostāja padomē, uh, un ja tās nevar šo nostāju paust, tad vismaz būtu jāveido jauna direktīva, kas atbalstītu dalību valstu nostāju. Šis ir, jā, un atvainojiet, ka es te kādu pārtrauc. Paldies, saka priekšsēdētājs, jums ir zilās kārtas jautājums. No Jakobčiča kunga. Thank you. Paldies eh, par to, ka pieņēmāt manu zilās kartas jautājumu. Jūs pieminējāt Horvātiju, un man ir prieks, ka tā, jo es gribēju runāt par situāciju, eh, proti, ka mēs esam labais piemērs Eiropas Savienībā. Horvātija patiešām tāds ir, un eh, vai jūs piekrītat? tam, ka daudz bagātākas dalība valsts par Horvātiju bloķē turpmāku progresu darbā pie šī mums svarīgā jautājuma. Mēs te sēžam šādā vēlā vakarā, jo mēs patiešām gribētu redzēt progresu šajā sarežģītajā situācijā. Paldies, Jakovčiča kungs! Jā, tas ir cieši saistīts ar to, ko es gribēju teikt. Eh, situācija situācija ir tāda, ka ekonomiskā, ekonomiskā ietekmība ir um, apgriezta proporcionāli sociālajām tiesībām. Uh, Komisijai nevajadzētu pieprasīt jaunu sākumu, bet gan turpināt strādāt pie šiem jautājumiem. Diskriminācija nekādā veidā nav izskatām iespēja. Sievietēm ir tiesības uz līdztiesību darba tirgu, un mums ir jābūt gana spēcīgiem, lai pieņemtu kompromisu un rastu vienprātīgu risinājumu, kas sniegtu sievietēm šo līdztiesību brīvajā Eiropas sabiedrībā. Paldies! Tālāk uz vienu minūti vārds nākamajai runātājai - Hanibols kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Es atgriezīšos tomēr pie padomas izturēšanās, kas šajā gadījumā ir diezgan šokējoša. Ir pagājuši pieci gadi, kā iepriekšējā runātāja sacīja, kopš šī direktīva tika apstiprināta Eiropas parlamentā. Mēs un ik viens vairākumā šajā parlamentā apstiprinājām šo direktīvu, un padomi to vienkārši ignorēja, padomi to bloķēja. Un uh, jums ir jāpajautā sev, kāpēc, kāpēc tas ir noticis, kāpēc ir bijis tik daudz dalību valstu, kas ir kavējušas progresu pie šīs direktīvas, ir tikai viens secinājums, ko mēs varam izdarīt Padomē ir tādas dalība valstis, kas nevēlas šos noteikumus, kas nevēlas dzimumu līdztiesību un kas nevēlas, lai grūtniecis būtu pasargātas savās darba vietās. Un tas nav pieņemami un īstenībā ir pat ļoti tuvredzīgi, jo šī direktīva ļautu sievietēm uh, iekļauties darba tirgu, palielinātu viņa ekonomisko devumu un nāktu par labu visai Eiropas Savienībai. Paldies! Un tālāk uz vienu minūti vārds Fonštorhas kundzei. Jā, priekšsādātāji, kolēģi, mēs šodien runājam par sieviešu pasargāšanu un Eiropas Savienības iespējamo sniegumu, ja padome līdzdarbotos. Taču uh, Protams, eh, ir pašsaprotami, ka tās sievietes, kas eh, dodas uz darbu, ir jāpasargā, Tomēr es neatbalstu komisijas pieeju, pirmkārt tāpēc, ka direktīvā topošās mātes tiek uzlūkotas tikai kā darba ņēmējs, un Eiropas Savienība grūtniecību uzlūko tikai kā problēma darba tirgumu, un tā ir tāda ļoti marksistiska pieeja. Grūtniecība uh, kā šķērslis sieviešu profesionālajiem ieguldījumam. Taču grūtniecība ir iespēja bērniem, ģimenei, sabiedrībai un galu galā arī tautsēmniecībai. Īsumā tomēr šī vecāka loma padara ekonomiku iespējamu Bet eh, jāteic, ka par bērniem un ģimenēm Eiropas Savienība nav atbildīga, tur reglamentējoša daba ir tikai dalību valstīm, un es tomēr vēlētos, lai Eiropas Savienība varētu to darīt. Paldies! Grazie. Tālāk komikundze viena minūte. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Šis temats ir ļoti aktuāls. Runa ir par sieviešu drošību un veselību ļoti svarīgā viņu dzīves brīdī, tad, kad viņa dzemdē bērnu. Demografiskā situācija nav iepriecinoša, nu, tas jau tika sacīts. Likumdevējiem Eiropā būtu strauji jārēģē uz situāciju. Bet kas mums ir tā vietā? Tā vietā mums jau gadiem ir strupceļš padomē. Ir pārāk atšķirīgas intereses, ir mm, nepieciešams mm, rast risinājumu šādas normas būtu jāpieņem, protams, ņemot vērā subsidiatātes principu. Tradīcijas ir jāņem vērā, bet eh, tāda absolūta strupceļš, eh, kur esam nonākuši, nav nekādas eh, risinājuma. Šeit runa tikai par uh, personiskām tiesībām kā tādām, bet par sieviešu tiesībām. Paldies tālāk, Giljomas kundze. Priekšsēdētāji, paldies. Pirmam kārtām gribu teikt paldies referentei Arēnas kundzei par to entuziasmu, ko viņi izrādīja strādājot pie šī dokumenta. Nu, gan jāsaka, diemžēl eh, netiek ņemtas vērā sieviešu tiesības, neskatoties uz šo entuziasmu visā Eiropā. Es gribētu teikt, ka Eiropa tomēr pastāv zināmas steidzamība un ir jāpieliek beidzot pie, punkts diskriminācijai attiecībā uz sievietēm, kas ir grūtniecības sievietes vai, vai kas ir piedzemdējuši bērnu. Kāpēc nav iespējams konstruktīvs dialogs? Kāpēc Latvijas prezidentūra ir bijusi pilnīgi kurla uz referentes vārdiem? Kāpēc tā ir atteikusies apspriest šo jautājumu? Es domāju, ka padomu pilnībā ir um, atteikusies no savām saistībām, jebkurā veidā, un tas nav pareizi. Nedrīkstam šo tekstu nodot vienkārši aizmirstībai. Mums taču ir jāuzlabo Eiropas iedzīvotāju dzīve. No otras puses, par šo dokumentu runājot, protams, te jārunā arī par zināmiem izdevumiem, ko šādu dokumentu pieņemšana nestu līdzi, bet tas nenozīmē, ka mēs, ne, ne, ka mēs drīkstam nepieņemt šādu tiesību aktu, nedrīkstam patoloģiski baidīties no izdevumiem, tādējādi liedzot sievietēm iespēju e, ilgāk palikt mājās ar bērniem. Nu, man tas liekas nepieņemam. Paldies. Paldies! Nākamā runātāja Morena Šartjē. Priekšsēdētāji, paldies! Man jāsaka, ka es domāju, ka ir pilnīgi nepieciešams izstrādāt Eiropas mēroga tiesību aktu, kas aizsargātu sievietes darbā un to starp aizsargāt viņu tiesības arī atcībā, attiecībā uz maternitātes eh, atvaļinājumu un bērnu kopšanas laiku. Tas taču sasaistās viss ar darba ņēmēju iesaist, iesaist, aizsardzību un sociālo taisnīgumu, bet atvainojot, 2008. gadā mēs eh, balsojām par šo jautājumu. Toreiz mēs bijām gatavi uzsākt eh, dialogu, un tāpēc es domāju, ka mūsu atbildība Mūsu visu atbildība ir visiem iesaistīties darbā, gan parlamentam, gan padomē, gan arī komisijai. Ko tad mēs vēlamies? Es šovakar nevienu brīdi nedzirdēju tādu vienprātību par to, ka vēlamies kopīgiem spēkiem kaut ko darīt. Mums ir jāpāršķir jauna lapa, jā, jās, jāsāk ar tādu lab, labu, godprātīgu ticību un jāprāt, ka mēs esam spējīgi pieņemt tādu tiesību aktu, kas beidzot, beidzot palīdz aizsargāt sievietes darbā, grūtnieces darbā. Sievietēm ir lieliski izglītība, izglītība, viņiem ir tiesības uz darbu, jā, bet viņas ir kritušas visvairāk par upuru šai krīzei un tāpēc ar šādu jaunu tiesību tiesību aktu mums ir pilnībā jāļauj sievietēm izkļ, izkļūt no šī belnišķīgā um, nebeidzamā riteņa, kas ir nabadzība un tiesību trūkums. Un tas ir visu mūsu atbildība. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamā runātājs Štainruks kundze. Nu, modernizēt politiku un dot tiesības arī tēviem šai jomā ir ļoti laba. Tomēr mātes aizsardzība ir darba aizsardzība un veselības aizsardzība. Šeit ir eh, runa par mātes un bērna aizsardzību pirms dzemdībām un pēc tām. Un vienkārši atmest malā parlamentu atbalstīt nostāju ir apdraudējumu radīšana mātēm un bērniem un arī sieviešu tiesību neievērošana sabiedrībā un darba tirgū Minimālās normas eh, mātes aizsardzībai, ko starptautiskā darbs, darba organizācija noteikusi, tām jābūt spēkā arī Eiropā. Mums ir nepieciešams eh, pietiekam augsts aizsardzības līmenis mātēm un arī sociālā aizsardzība. Ar labāk aizsargātām mātēm Eiropa spēs panākt progresu gan sociāli, gan darba tirgu. Jā, paldies. Tālāk viena minūte komodīne Kačie kundze. Paldies priekšsēdētāji. Izskatās, ka mēs šeit eh, strīdamies par, strīdējāmies par eh, nedēļām, cik īsti pienākās atvaļinājumam, eh, bet uh, Mēs nevaram atsaukties vienkārši uz šo direktīvu un aizmirst eh, sekojošo. Demografiskā dati rāda, ka Eiropas iedzīvotāji noveco un, un demografiskais pieaugums ir ļoti zems. Daudzās valstīs ir ļoti grūti piesaistīt sievietes darba tirgu vai noturēt eh, tā, viņas darba tirgu pēc tam, kad viņas dodas dzemdības atvaļinājumā. Uh, Mēs paziņojam, ka esam par dzimumu vienlīdzību, mēs prasām strādājušo tiesību, aizsardzību, tāpat arī tiesības uz darba dzīves un privātās dzīves apvienošanu līdzsvaroti. Ir nepieciešama publiskā politika, kas ņem vērā sociālās reālijas. Komisijas eh, ideja atsaukt šo tiesību aktu var nepatikt, bet tas ir viens no veidiem, kā atrisināt situāciju. Mums ir jādomā arī par citiem pasākumiem, kas palīdzēs uzlabot situāciju. Jā, paldies. Jungērijus kundze. Paldies, priekšsarētāji pirmās eh, pāris nedēļas pēc bērna piedzimšanas ir vissvarīgākās. Šī perioda laikā tēvam ir jābūt mājās, jāspēj palīdzēt. Un tad varbūt arī iespējas sievietei eh, atgriezties darbā. Līdzsvarota maternitātes un paternitātes atvaļinājuma sistēma ir ļoti svarīga. Bērnam ir vajadzīga gan māte, gan tēvs. Tas ir svarīgi sabiedrībai un arī ekonomikai kopumā. Uh, Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šobrīd ir tik liela vilšanās, eh, kā padome grūtniecību sievietei uzskatu tikai par izmaksu faktoru. Un es vēl, šeit ir tiešām jāatceras, ka tad, kad bija elastīga pieeja no mūsu puses, nebija pretīm nākšanas no otras puses, un tāpēc mēs aicinām padomu un komisiju strādāt kopā ar parlamentu atsaukt šo priekšlikumu, un tas vienkārši e, neliecina par spēju uzticēties. Mēs atbalstam principu, ka par vienādu darbu ir vienādi arī jāmaksā un ir jāatgūst e, viss pazaudētais šajā laikā. Džentīlī kundze, viena minūte. Eiropa, kas tik tiešām vēlas izaugsmi, Eiropa, kas atbalsta attīstību taisnīgā veidā un vienlīdzīgi iespēju izmantošanu. Mums ir jābūt spējīgiem izmantot cilvēku kapitālu sievietes. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kur vecāki var dalīt savu atbildību par bērniem. Maternitātes un paternitātes atvinājuma jautājums ir viens no svarīgākajiem aspektiem šajā jomā, kā jauna jauns skatījums uz darba kultūru. Mēs saskaramies ar izaicinājumu. Izaicinājumu izveidot, izveidot taisnīgu Eiropu, kur sievietēm arī būtu sava loma spēlējama. Padoms ieņemtā nostāja par šo jautājumu ir nepieņemama, un minētie iemesli ir vienkārši atrunāšanās. Es uzskatu, ka mēs nevaram zaudēt eh, laiku, mums ir jāstrādā ātri un jāizdara darbs. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Desmit cilvēki ir pieteikušies. Es ierosinātu tie, ka tie, kas uzdeva jautājumu ar zilo kartīti, eh, Mm, atteiktos no šīs iespējas, tad mums septiņi cilvēki paliktu, un septiņiem mēs varētu dot vārdu. Bet tad visiem ir jāpieturas pie atvēlētā laika, un tas būs viena minūte. So, Sondrovs kundze. Děkuji, kolegyně a kolegové. Jā, paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Ar prieku varu teikt, ka esmu no Čehijas kur mums ir 28 nedēļas maternitātes atvaļinājuma laika, un sievietes tajā laikā saņēma 70% no savas algas. Bet es zinu, ka situācija ir ļoti atšķirīga dalību valstīs. Tāpēc varu teikt, ka mums ir nepieciešams vismaz minimālais standarts saistībā ar brīvu apriti. Tur, tur tas mums ir, bet eh, attiecībā uz sieviešu tiesībām, ģimeņu tiesībām, tas īstenībā ir visas Eiropas interesēs. Tas ir mūsu investīcijas nākotnē. Un es eh, ceru, ka Eiropas komisijas turpmākās darbības palīdzēs atbalstīt strādājušos, ir īpaši sievietes, un es ceru, ka komisāre varēs īstenot savas ambīcijas šajā jomā. Paldies! Paldies! Žurindas kundze. Parliamo tanto di equità di diritti, di parità di genere, di diritti sessuali. Paldies, mēs tik daudz runājam par vien, vienlīdzīgām eh, tiesībām un reproduktīvajām tiesībām un tā tālāk. Bet eh, tad, kad runa ir par eh, sieviešu tiesībām apvienot darba dzīvi ar privāto dzīvi, tad iznāk, ka nepietiek tomēr mūsu apņemšanās. Uh, Izskatās, ka ne visi piekrīt tam, ka sievietēm ir eh, nepieciešams apmaksāts eh, atvaļinājums pirms dzemdībām un pēc dzemdībām. Ko te jūs gaidat no sievietēm? Gaidīt, eh, kamēr valstu vadītāji, šie sirmie kungi lielākoties, pasniegs viņiem šīs viņu tiesības? Es uzskatu, ka tas ir īstenībā jautājums par neatņemamām tiesībām Un tas, ka šāds tiesība akts tiek atsaukts, ir absolūti nepieņemams. Tas eh, tādējādi tiek ierobežots eh, sieviešu, strādājušo sieviešu tiesības. Junkerkungs sacīja, ka pēc atsaukšanas eh, nākamais priekšlikums būs daudz mūsdienīgāks. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet situācija atkal ir tāda, ka sieviete saskaras ar problēmu tāpat kā iepriekš. Nākamais runātājs, lūdzu. Um <laughs> Eiropas Savienība runā dalīti, saka Marijas kungs. No vienas puses tiek īstenots memorands, kur arī darba e, apstākļi tiek pasliktināti, bet no otras puses komisija Timermans kunga vārdiem e, runā par maternitātes atvaļinājumu, ka tas tiks atsaukts, e, redz šis tiesība akcija, lai uzlabotu to. Uh, bet kā vienmēr ir uh, runa par svarīgāko, respektīvi sievietēm un mātēm nav vienlīdzīgas tiesības darba tirgū. Un krīze vēl to visu pastiprina. Memorāns Grieķijā 2013. gadā noveda pie tā, ka bruto iekšzemes koprodukts uh, strauji krita, tāpat arī uh, Piedzimušo skaits, jaundzimušo skaits strauji krita, jo sievietes vienkārši nevēlēs dzemdēt bērnu pasaulē krīzē. Tālāk Bilbao kundze. Gracias, presidente. El consejo. Priekšādā tā paldies. padomē vajadzētu beidzot iet galā ar šo blo blokādu, kas eh, tiek īstenot pret maternitātes tiesību aktu. Gaugulā Eiropas kopējais plāns taču nozīmē to, ka mēs varam nodrošināt pašas pamat vajadzības un mums jāpieņem pavisam citāda attieksme, pilnīgi anahronisms tas ir, ka padomu turpina darboties tā, it kā tas būtu kaut kāds draudziņu klubiņš un, un savas visas varas spēlītas tur turpina vairāk īstenot nekā ieklausās realitātē. Ir jāuzklaus iedzīvotāji, jārisina viņu problēmas. Protams, ka daudzas problēmas joprojām nav atrisinātas, un padomu to nespēja izdarīt. Tā jau nav problēma tikai attiecībā uz mātēm un bērniem. Nē, šis priekšlikums bija vajadzīgs arī tāpēc, lai mēs tiktu galā ar šo demogrāfisko izaicinājumu, ar ko sastopamies šobrīd arī mūsu vērtības tiek apdraudētas, nepieņemot šo tiesību aktu. Mūsu konkurence tiek, konkurētspēja tiek samazināta, tas apdraud mūsu dzīves līmeni gal galā. Nu, cik liela nevienlīdzība tad beigu beigās rodas un cik tā mums maksā? Vienīgi atbild, ko dzirdam no padomas, ir, lūk, mums ir citas uh, idejas par to, uh, kādam būtu jāskatās maternitātes tiesību aktam. Un tad pastāstiet, kāds tad vismaz tās ir. Paldies, nākamais runātājs. Marionopolus kundze uz vienu kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, paldies! Šī nepieciešamība, šī vēlmi atsaukt maternitātes atvaļinājumu tiesību aktu kārtējo reizi parāda pilnīgi nespēju rīkoties. Tas nāks par sliktu pilnīgi visiem, tostarp sievietēm, kas vēlas sabalansēt ģimenes dzīvi ar profesionālo dzīvi. Sodīts beig beigās tiek sievietes šīs grūtnieces un mātes. Grieķijā, piemēram, maternitātes atvaļinājums bija krietni garāks, bet tagad tiek atcelti dzimšanas pabalsti. Un, nu, nekas vairs netiek darīts, lai palīdzētu sievietēm un jaunajām ģimenēm. Mums ir jāaizsargā maternitātes atvaļinājums kā tiesības darba tirgu. Mums ir jānodrošina tāpat arī vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu. Uh, Nedrīkstam pieļaut to, ka sievietes no darba tiek atlaistas, tāpēc, ka tās ir grūtniecas, tam jānodrošina arī medicīnas aprūpe par velti, tā lai mēs varētu šo kopējā ģimeni Eiropā kopt un uh, saudzēt. Paldies, nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies. Saka Nekov kungs. Jāsaka, Eiropas parlaments nerad ir vērsies pie, pie padomus un teicis, ka lūk, mums taču ir beidzot jārunā par šo direktīvu, un nekas nav panākts, nekas nav noticis. Pēdējais laiks dalībvalstīm uzņemties atbildību. Mums ir jāpalīdz sievietēm Eiropā, tām sievietēm, kas ir nolēmušas laist pasaulē bērnus un Eiropas komisijai savukārt vajadzētu panākt līdzsvaru starp šiem abiem lēmējiem likumdevējiem Eiropas Savienībā. Vai nav dīvaini, ka tiesība akti šai jomā nav tikuši grozīti un mainīti pēdējo 20 gadu laikā? Mums ir jāpanāk daudz labāki standarti, daudz labāks administratīvais pārvaldības līmenis šai ziņā, jo šeit taču gal galā uz uh, kārts tiek likta ne tikai sieviešu veselība. Man jums tiešām ir jāatgādina, ka mēs sastopamies ar nopietnām demografiskām problēmām Eiropā. Mums vajadzētu mudināt, motivēt sievietes dzemdēt bērnus. Un pilnīgi noteikti šī direktīva ir jāpieņem. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to ir noslēgusies brīvā mikrofona procedūra un pēdējais brīvās mikrofona, mi, brīvā mikrofona procedūras runātājs tūlīt izteiksies. Paldies priekšsēdētāji un uh, paldies uh, kolēģiem. Daudzi runāja par Čehijas uh, pieredzi un jāteic, ka uh, pašreizējā pieeja ir tāda pļauka sejā daudziem vecākiem. Uh, Silītēs daudz maksā par pakalpojumiem, ko māte sniedz bez maksas. Maternitātes atvaļinājums ir uh, atvaļinājums, eh, par ko vajadzētu vecākam saņemt algu. Jauns sākums no padomas un komisijas puses. Vai jums vispār ir drosme šādu jaunu sākumu pavērt? Vecāku laiks eh, tas eh, nav nekāds neapmaksāts atvaļinājums. Es atbalstu Eiropas ģimenes stratēģiju. Darba devējiem nevajadzētu vecāku laiku uztvert kā zaudējumus un Ja vecāki saņem algu, tad tā ir nodarbinātība, un tas iedars arī nodarbinātības komitejas aptvērumā. Mātes uh, sekmē mūsu demogrāfiju, un tas ir mūsu vērtīgākais darba spēks. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to tiešām šī brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies. Par rezolūciju balsošana notiks rīt. Un tālāk došu vārdu komisijas pārstāvēja Joros kundze saskaņā ar procedūru. Nu, jums tiek dot, dots vārds noslēguma piezīmēm. Paldies. Nu, ja vien jūs nevēlaties gadījumā izteikties, nu. Bet, lai kas ir nebūtu, dāmas un gūdu, paldies. Gribu teikt jums paldies par šīm debatēm. Tas man tiešām deva iedvesmu tālākam darbam. Jāsaka arī tādu kā pamudinājumu un motivāciju. Man ļoti daudz bija jādomā par to, ko dzirdēju šovakar. Jūs teicāt, ka mēs runājam par tiesību aktu, kas attiecas uz sieviešu tiesībām. Un tad mans jautājums nu ir šāds. Vai tiešām bērnu laišana pasaulē ir kaut kāds hobijs, luksus, ko sievietes, dažas sievietes var atļauties un citas nē? Ja mēs vēlamies laist pasaulē bērnus, vai tad tā tad ir tikai tāda sievietei, sievietes nepieciešamība, ja tomēr tas ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs sabiedrībai kopumā. Nu, tas ir tāds jautājums, ko uzdod pati sev. Tad kā tas nākas? Ka sievietes strādā tik daudzas un garas stundas eh, bez maksas mājās, neviens viņam par to nemaksā, par to darbu, kas tiek paveikts ģimenē. Vai tiešām tas ir tikai un vienīgi sievietei pašai par labu, jeb tomēr par labu visai sabiedrībai? Es jums teicu, ka vēlos sākt visu no jaunas baltas lapas, bet tāpat laikā es tiešām gribētu manīt arī vispār šo domu gājienu, šo attieksmi un skatīt šo problēmu nevis tikai no sieviešu tiesības perspektīvas un aspekta, bet gan daudz plašāk. Es vēlos, lai tiek pieņemta tāda politika, kur tiek nodrošināta dzimuma līdztiesība visos punktos. Mēs te runājam par diskriminācijas izskaušanu, par sieviešu tiesībām, bet neviens šķiet pat neklausās mūsos jo tiek, tas tiek attiecināts tikai uz vienīgu uz dzimumu lietām un dzimumu līdztiesības jautājumiem, bet tā nav. Varbūt tā arī ir tā problēma, ar, kas e, ir sa, bijusi sasaistīta ar šo direktīvu. Varbūt tieši šī iemesla pēc nav izdevies atrisināt šo sastrēgumu, šo strupceļu, kas pastāvējis nu jau daudzus gadus. Un šis piecu gadu periods, ko pas, Mm, kas, ko esam piedzīvojuši, ir tas iemesls, kāpēc vēlamies atsaukt direktīvas grozījumu projektu. Tā viņš šķiet, ka daudz vairāk mūsos ieklausās, kad runājam par ekonomisku raksturu jautājumiem. Tas tāds gandrīz filosofisks jautājums jau. Bet es tomēr gribu, lai mēs visi padomājam par to un padomājam par visiem šiem argumentiem, kas izskanēja. Un turklāt vēlos izvairīties no lieka cinisma, ko es arī dzirdēju šeit izskanam, sakot, ka lūk, mēs vēloties, lai sievietes dzemdē bērnus tikai tāpēc, ka tie būs nākamie nodokļu maksātāji. Tā nedrīkst. Bet, protams, ka jāpatur vērā zinām ekonomikas argumenti tomēr ir. Uz sieviešu pleciem gulstas tās grūtības, kas saistīts ar ģimeņu veidošanu, ar bērnu dzemdēšanu. Viņām jātiek pāri visiem tiem šķēršļiem, kas pastāv eh, viņām vēloties atgriezties darba tirgū. Tās ir problēmas un jautājumi, kas mums ir jāpatur prātā, kas mums jāizspriež. Tajā brīdī, kad apsveram visus šos argumentus un strādājam pie jauna tiesība akta. Tagad atgriežoties pie direktīvas teksta. Nu, mums ir divas iespējas. Vai nu mēs varam turpināt stīvēties ar šo 2008. gada direktīvu, un te nu es citēju Rēners kundzi, Regners kundzi, šis teksts, protams, ir labāks nekā, ja nebūtu vispār teksta, vai tas, protams, ir arī labāks par iepriekšējo tiesību aktu, jā. Tātad mēs varam turpināt mēģināt stumt uz priekšu šo priekšlikumu, tādējādi cenšoties nodrošināt kaut kādu labāku, tomēr sieviešu aizsardzību, māšu aizsardzību. Un tādā veidā mēs varbūt varētu izrādīt arī respektu sievietes lomai, bet manuprāt, man kā komisārei jāsaka, vienkāršāk būtu censties pārliecināt dalībvalstu vairākumu padomē eh, par kaut ko jaunu mainīt viņu attieksmi, centīšos pārliecināt. Esmu to jau centusies darīt. Vēlējos, lai padomu taču atkal un atkal apspriež šo jautājumu. Lūdzu, viņus atkal to iekļaut darba kārtībā. Un uh, centos viņus pārliecināt, uh, nojaukt šo pretestību pret tiesību aktu projektu. Bet tas nav vainagojies ar panākumiem. Ir šī vēl viena otra iespēja, jauns teksts Bet pirms nonāku pie šīs jaunās redakcijas, pie jaunās alternatīvas, es tomēr gribētu jums pastāstīt vēl vienu lietu. Kad es sāku darbu komisijā, es veicu ietekmes novērtējumu attiecībā uz šo direktīvu un skatīto sasaistē ar izaugsmu un nodarbinātību, konstatēju, ka šim priekšlikumam nebūtu tiešas pozitīvas ietekmes uz nodarbinātību. Otrām kārtām Kopš 2008. gada daudzas dalībvalsts ir pieņēmušas tiesību aktus, kas e, ir uzlabojušas sieviešu tiesību aizsardzību. Un varbūt tas ir tas iemesls, lai gan es šeit nevēlos runāt padomas vārdā, bet varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc šī direktīva tika darbā nobloķēta. Nu, kas attiec uz iespējamo jauno dokumentu. Vēlos būt ambiciozi šai ziņā. vēlos nākt klajā ar ļoti ambiciozu priekšlikumu. Divos veidos ambiciozs tas būtu. No vienas puses vēlamies nodrošināt to, ka tiek eh, panākts līdzsvars starp ģimenes dzīvi un profesionālo dzīvi, un tam vajadzētu attiekties uz visu cilvēka dzīvi, ne tikai vienu tā posmu. Otram kārtām vēlamies arī vīriešus vairāk iesaistīt bērnu kopšanā visā šai procesā ģimenes dzīvē Vēlos, lai arī vīrieši var atļauties to luksusu palikt mājās un pavadīt laiku ar bērniem, rūpēties par viņiem. Tas palīdzētu mums lielā mērā atrisināt arī šo algu starpības problēmu. Privātās un profesionālās dzīves saskaņošana, protams, ir jautājums, kas ir ārkārtīgi sarežģīts. Mēs runājam šeit par diskriminācijas izskaušanu, par mm, darba tiesību aktiem, ģimenes tiesībām. Un, protams, ka pieejas dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas, dažādi ir šie tiesību akti un situācijas dalībvalstīs. Jāsaka, tradīcijas turklāt arī dziļi iesakņojušās problēmas ir dziļi iesakņojušās. Pati esmu no valsts kur daudzi uzskata, ka, ja sieviete atgriežas darba tirgū pārāk agri pēc bērna piedzemdēšanas, tad tādā gadījumā viņa ir slikta māte. Un reizēm tas savukārt citās dalībvalstīs šāda veida uzskats var šķiet pilnīgi nesaprotams. Tāpat vajadzētu ļoti skaidri arī izanalizēt Eiropas komisijas kompetenci šai kontekstā. Daži no jums norādīja, ka mēs šeit runājam par dalītu kompetenci, tādu kopēju kompetenci, un mēs nevēlamies nekādā veidā pārkāpt subsidiertāts principu, protams. Jūs tāpat arī vaicājāt par iespējamu laika grafiku tālākam priekšlikumam. Šobrīd mēs analizējam situāciju. Es jau strādāju pie šī jautājuma kopā ar savu kolēģi Taisens kundzi. darbu turpināšu pie šī jautājuma kopā arī ar Timermansa kungu un Dombrovska kungu, jo, protams, arī viņi ir iesaistīti šī priekšlikuma kopējā ietverā. Nu un tā tad. Nevēlos tāpēc nosaukt kaut kādus konkrētus datumus, nē, bet es uzskatu, ka šī gada otrajā pusē mēs jau varētu nākt klajā ar konkrētu tekstu, ar konkrētu priekšlikumu. jeb drīzāk varbūt ar tādu kā ietekmes novērtējumu varbūt. Es ceru, ka nesmu, nerunāju pārāk ilgi, bet man bija ļoti svarīgi komentēt visu, ko dzirdēju šovakar. Es ar nepacietību gaidu iespēju ar jums sastrādāties. Es jūtu, ka esat motivēti, ka esat iedvesmas pilni un vēlties strādāt pie šī jautājuma, kas, protams, varētu radīt ļoti pozitīvu ietekmi tīri sociāli, tas varētu nest līdz sociāls labas pārmaiņas un beigu beigās uzlabot Eiropas sieviešu, ne tikai sieviešu dzīvi. Bet mēs vēlamies, lai šie noteikumi būtu labāki, un tie attiektos tad uz visu Eiropas darba tirgu un ekonomiku. Paldies! Saka priekšsēdētājs tālāk došu vārdu Zandai Kalņē Lukaševicai noslēguma vārdiem. Viņa pārstāv padomi. Lūdzu. Komisārs kundze, godātie deputāti, padomas virzienā tika redīts daudz kritikas šovakar, un es jums nepiekrītu. Vairāk nekā desmit gadu garumā mēs esam mēģinājuši rast atbalstu šim dokumentam, un uh, atbalsta trūkums no komisijas puses konkrētajam uh, priekšlikumam nav tulkojams kā gribas trūkums pasargāt strādājošos vecākus ka tādas dalību valsts pārstāvi, kas uh, piedāvā uh, ļoti labvēlīgu uh, sistēmu uh, vecāku atvaļinājumiem, un kur vecāki var izvēlēties, kurš no vecākiem dodas atvaļinājumā un palikt uh, mājās daudzus mēnešus, es varu apliecināt mūsu uh, fundamentālo apņemšanos uh, darboties par labu šim principam, taču trūkst atbalsta ļoti konkrētam normatīvam priekšlikumam. Uh, Tāpēc nedramatizēsim pārmērīgi šo situāciju. Mēs atbalstam komisijas eh, nodomu nākt klajā ar labāku priekšlikumu, kas būtu realistiskāks un modernāks, un es vēlētos izmantot iespēju pateikties Koracas Biltas kundzei un Šatjēs kundzei par viņu izteikumiem un viņu nostāju, kurā jūs aicināt ieviest modernāku, vecāku atvaļinājumu sistēmu un uh, kurā jūs aicināt izvairīties no vainīgo meklēšanas, jo tas nepalīdzēs uh, rast risinājumu. Padome ļoti labi saprot, cik svarīgi ir vecāku atvaļinājumu noteikumi Eiropas ģimenēm, un maternitātes atvaļinājumu nevajadzētu skatīt atdalīti no citiem pasākumiem, kas var ietvert, piemēram, uh, pieejamus aprūpes dienestus ar elastīgām darba stundām, paternitātes atvaļinājumu un tā tālāk, kā arī līdzvērtīgāku dalīšanos atbildībā starp vīriešiem un sievietēm, elastīgus nodarbinātības risinājumus un citus uh, pasākumus, kas ir atbilstīgi mūsu modernajai sabiedrībai, ir daudz iespēju. Lai radītu bērnu, ir vajadzīgs vīrietis un sieviete, tāpēc eh, kamdēļ mēs runājam tikai par maternitātes atvaļinājumu eh, bērna piedzimšanas kontekstā, un mani satrauc tā retorika, kas šīs diskusijas kontekstā tiek izmantota. Vīriešiem ir jābūt līdzvērtīgām tiesībām piedalīties bērnu audzināšanā, tāpēc es gribētu izmantot šo iespēju un aicināt komisārs kundzi strādājot pie jaunā priekšlikuma sagatavot modernu uh, priekšlikumu, kur uh, ietveros abi vecāki var dalīties atbildībā un izmantot iespēju rūpēties par bērnu. Es domāju, ka tā būs patiešām uh, pievienotā vērtība Eiropas Savienībā. Godātie deputāti padome ir uh, likumdevējs, eh, kura atbildība ir skaidra, un tāpēc mums ir jāizdara izvēle. Mēs eh, varam palikt nevienprātīgi par pašreizējo priekšlikumu vēl vienus piecus gadus, vai arī mēs varam mēģināt rast risinājumu balstoties uz jaunu priekšlikumu. Padome jau ir izdarījusi savu izvēli. Un tagad mēs Ar cerību raugāmies uz vienošanās iespēju par labu mūsu nākotnē priekšsēdētāji godātie deputāti, un es domāju, visas iesaistītās puses eh, vēlas un arī centīsies panākt pozitīvu notikumu attīstību šajā jomā. Pateicos jums par uzmanību. Paldies! Līdz ar